Es, ka mans kolēģis Ketī un Vigvīns sadarbosies ar Eiropas parlamenta deputātiem, veicinot sabiedrības informētību par sieviešu organisku kropļošanu. Paldies! Grazie, komisār! Paldies, komisāra kungs, turpin priekšsēdētāji. Mēs esam saņēmuši trīs eh, rezolūciju priekšlikumus. Uh, Debats ir noslēgušās un balsošana būs rīt 2012. Tagad saskaņā ar darba kārtību ir mutiskais jautājums komisijai. Francijas uzņēma pipražotie bojātie silikona gēla krūša implanti. Došu vārdu Okonī kundzei divas minūtes, lūdzu. Merci, madame. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. PIP uh, gadījums nebija vienkārši krāpšanās veselības jomā. Mēs varam konstatēt, cik lielā mērā šī lieta skar starptautisko visu plānu. Daži skaitļi PIP implanti tika pārdot 71 valstī un tika izveidot 4 miljārdi, eh, pārpa 400 tūkstošiem šo eh, implantu. Direktīva eh, tiks pārskatīta 2012. gada rudenī. Un mums, kā likumlēmējiem, ir jāmācās no šī krāpšanās gadījuma un jāstiprina uh, Uh, modrība uh, šādos gadījumos. Pateicos Tomas Umeram, Šviļepam Živanam, kuri e, bija referente Eiropas Tautas partijas rezolūcija. Viņi, diemžēl, nevar būt šeit klāt. Mēs aicinām stiprināt un harmonizēt pārbaudas Eiropas Sanības līmenī. Ir uh, steidzami jāizveido pārbaudes e, Eiropas Savienības līmenī visos šādu medicīnisku e, iekārtu. iekārtu posmos, un jāveicina izsekojamība un caurskatāmība šim, e, šiem objektiem Eiropas Savienības tirgu. Vēl gribu norādīt to, ka jāroda ir līdzsvars starp mūsu pati, eh, pacientu aizsardzība un atbalstu pētniecība. Te ir svarīga elastība, caurskatāmība un atbildība. Šādas, ie, šādi objekti nav uzskatām par, ārs, par zālēm. Te pirmkārt ir pēc dabas atšķirība, pēc tirgu laišanas uh, principa un arī atšķirība, cik ilgi tiek izmantoti šie šādi uh, objekti. Un uh, mēs nedrīkstam bremzēt arī mm, pētījumu jomu, taču katrs gadījums jāskat atsevišķi. Paldies. Eh, eh, Paldies, un tagad vārds Makevens kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu gandrīz visam, kas ir minēts rezolūcija. Un es ceru, kā, ka dalīkums mums pastāstīt, eh, kādu mācību mēs varam gūt no PIP skandāla, kur, kā sacīja, iepriekšējā runātā ir skāruši ļoti daudz sievietes Eiropas Savienību. Taču es gribētu runāt par kaut ko plašāku nekā tikai rezolūciju. Te ir mans runa par grozījumu par reklāma. Mēs neļaujam, ka zāles tiek reklamēts Eiropas Savienībā, taču mēs ļaujam to, ka sieviešu žurnālos tiek publicētas šādas reklāmas. Lapas pus viena pēc otras, kur eh, sievietes tiek aicināts eh, aprīkot sevi ar labākajiem krūšu implantiem. Francijā un Beļģijā šādas reklāmas ir aizliegts. Taču pārējās Eiropas valstīs tas tiek uzskatāts par normālu. Un es gribētu zināt, komisāra kungs, vai kaut kas Eiropas līmenī ir darāms šai ziņā. Ja jūs paraugāties uz šo uzņēmumu tīmekļa vietnēm, tad tur ir bieži uzdodamie jautājumi par krūšu implantiem. Un tur ir minēts, cik labi jūs maksāt, cik daudz jūs maksāsiet, kā jūs varat gūt aizņēmumu, operācijai, daži fakti par operāciju, taču nekur nav minēts, ka 30% sieviešu desmit gadu laikā būs nepieciešams jauns implants un ka visi implanti būs jāizstāj vismaz līdz 15 gadiem. Tad, ja jūs sasniedzat 32 gadu vecumu, tas ir labākais vecums, kad eh, šo implantu sievietot, uh, tad skaidrs, ka jūsu mūža gaitā jums vēl vis, divreiz būs jāizstāj, vismaz divreiz. Un nevienā tīmekļa vietnē tas nav minēts. Ja cilvēki grib zināt, kādi ir draudi viņu veselībai, tad viņi tomēr šeit netiek pietiekoši labi informēti. Es zinu, komisāra kungs, kāda ir jūsu kompetence, mums ir likumi par eh, zāļu reklāmu Bet jādomā arī par šo, jo daudzas sievietes neapzinās uh, šo risku, kā pēc vienas operācijas sekos otra un vēl arī trešā. Paldies! Grazie, honorevole eh, Lepāža, par divu minūtu. Paldies, vārds Lepāžas kundzei, divas minūtes. Non c'è? Viņas nav klāt. Labi, tad Okenas kundze lūdzu. E Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mēs e, šeit e, pasakām e, skaļi un gaiši, ka mums ir nepieciešamas daudz labākas pielaišanas procedūras nekā tās bija līdz šim. Es gribētu akcentēt, ko tas nozīmē. Mums ir nepieciešama transparence, atklātība un neatkarīgi pētnieku vērtējumi. Tādā gadījumā viņi varēs arī veikt kontroli, e, mēģināt e, pārbaudīt datus, e, strādājot ar cilvēkiem. Tad, tad rūpniecība nespēs aizplīvrot rezultātus. Apziņa, ka katrs katrā laikā var pārbaudīt, vai tiek nodarīta kāds kaitējums, vai jaunie ražojumi patiešām ir situācijas uzlabojums. Uh, Tas nozīmē, ka ja e, ražotājs nāk uz tirgo ar jauniem, jaunu produkciju, tad e, ir jābūt iespējai tos pārbaudīt. Šis caurspīdīgums ir ārkārtīgi nozīmīgs, un es ceru, ka komisārs dalī to patiešām atbalstīs un rūpēsies par to, lai e, centrā nebūtu rūpniecība un ražotājs, bet gan pacients. Bet ja rezultāti tiek manipulēti vai noklusēti, tad e, tas e, attiecas jau galu galā ne tikai uz krūšu implantiem, bet arī citām tēmām. Tā ir lieta, par ko ir jāpiemēro nevien soda naudas, bet nopietnas, nopietni soda mēri. Un ja e, vispār kaut kur tiek konstatēts, ka šeit e, patiešām e, mēs gribam radīt caurspīdīgumu attiecībā uz iesniegtajiem datiem, tad mēs varam atkal un atkal konstatēt, ka rūpniecība mēģina aizsargāties, ieslēdzot cilvēkus, kas apgalvo, ka mēs mēģinām ierobežot pasniedz, pa, pacienta izvēli, kā arī eh, zinātni un pētniecību. Es ceru, ka mums izdosies atbrīvoties no ierastās prakses, kuru mēs nevēlamies. Un tad mums vajadzētu arī rūpēties par to, ka neieradīsies amerikāņi, kuri teiks, ka viņu lietas ir labāk. Paldies! Tagad Janeku Dākas kundzei divas minūtes. Paldies! Pēc tam, kad bija pagājuši seši mēneši, kad PIP skandāls nonāca uh, preses uh, virsrakstos, beidzot parlaments uh, ķeras krāt, klāt šim jautājumam. Tas ir pilnīgi neticami, kā šis uzņēmums PIP, uh, savulaik trešais lielākais krūšu implantu ražotājs, vairāk par desmit gadiem vienkārši pārkāpa ēst tiesību aktus. Bet ir ļoti svarīgi arī e, izskatīt visus faktus, pirms izdarām secinājums, kā būtu jāmai, jāmaina sistēma, lai neļautu šādiem gadījumiem atkārtotē. Turklāt ir jāuzsver, ka pip skandāts uh, patiesībā uzskatāms par kriminālu pārkāpumu. Ražotāji atļāvās tirgū laist produktu, kas neatbilst standartiem Komisijas eh, priekšlikumā ir iekļauti daudzi pasākumi, kas uzlabos regulējošo ietvaru medicīnas ierīcēm. Te ir paredzēts arī prasā, prasības posmam pirmslēšanas tirgū, taču tas uh, liek pārklāties standarti, kas jau pastāv. Piemēram, 22. pantā, ko iesniedza zaļie, ir paredzēta tehnoloģiski novērtēja visām medicīnas ierīcēm, vai tiešām mēs uzskatām, ka pārbaudot toksiskumu, sākot no uh, sasaitēm un līdz pat uh, sirds uh, aparātiem, cilvēki pārtrauks pārkāp likumu. Es gribētu uh, aicināt nesniegt tādas atbildes, kas pilnīgi mainīs regulējušo sistēmu, kas nu jau 25 gadus aizsargāja pacientus. Tāpēc mana grupa ir iesniegusi grozījums, cerot, ka mēs e, š, šīs neatbilstības varētu novērst. Paldies! Grācie! E, Liels paldies, turpina priekšsēdētāji! No. Vai jūs pieņemat zilo karti? No. Okay. Okay. Okay. Lab, labi, tad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Eh, bet vārds eh, vispirms Matijas skundzei uz divām minūtēm. Jā, paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Jā, tā ir. Eh, seši mēneši jau ir pagājuši kopš šī skandāla ar uzņēmumu PIP, un ir grūti aptvert, ka desmit gadus privāts uzņēmums kas darbojas tirgu, ir izplatījis uh, šādus krūšu implantus, kas uh, satur vielas, kuras izmantotas būvniecībā, un šis silikons ir ievadīts sievietēs tā vietā, lai to izmantot būvniecībā. Un tas ir ļoti liels skandāls, kas ir skāris 15 tūkstošus sieviešu. Uh, Un uh, ir, uh, protams, liels sajukums radies. Šis uzņēmums uh, tagad ir nonācis tiesas rokās, bet ir skaidrs, ka šis ir krāpšanas gadījums, kas arī jāskata tiesām. Te pašā laikā te ir runa par tiesisku vakumu, un mums ir jārisina šis tiesiskais vakums. Desmit gadus mums nebija izdevies uh, atpazīt eh, šos noziegumu veicējus, eh, ko mēs tagad esam konstatējuši. Bija pārbaudas, bija problēmas ar reģistriem, un šiem cilvēkiem bija izdevies īstenot praksi, ko mēs nespējām kontrolēt. Tāpēc šobrīd nav runa par informāciju. Jā, pagātnē bija kļūdas ar informācijas apriti, bet eh, šobrīd jākonstatē, ka tūkstoši sieviešu ir cietušas, un vēl ir daudz sieviešu, kurām ir jāveic testi, lai saprastu, vai viņām ir ievietoti pareizie implanti. Te ir runa par uh, iedzīvotāju veselību. Tiek kontrolēts daudz lietu, ko vispār nevajadzētu kontrolēt. Piemēram, tiek kontrolētas rezerves, uh, daļas, uh, Mm, automašīnās vai tās ir oriģinālās, bet mēs nepārbaudām uh, tās daļas, kas ir būtiskas cilvēku dzīvībai. Un uh, tiesību aktu pārskatīšana ir jāveic tādā veidā, lai nodrošinātu caurskatāmību, lai nodrošinātu sodus, kas, uh, protams, neko nedos tām sievietēm, kas ir cietušas, bet uh, vismaz nodrošinās to, ka valstis uzņems atbildību. Paldies! Tālāk vārds Rosī kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Diskusijas par šo dokumentu eh, notiek ļoti svarīgā brīdī. Eh, runājot par medicīnisko ierīču direktīvas pārskatīšanu, ir jāteic, ka Eh, mūsuprāt, komisijas ierosinājums, un jo īpaši Talī kunga ierosinājums, ir eh, solis pareizajā virzienā. Tas aicina eh, uz labākām, efektīvākām pārbaudēm tām iestādēm, uzņēmumiem, kas ražo šīs iestā, aprīkojumu ierīces. Uh, un mēs uzskatām, ka eh, nedrīkst būt tik daudz birokrātijas, lai tā novērst inovācijas turpmākajos gados, taču ir jābūt iespējai veikt ātras un precīzas pārbaudes. Sievietes ir jāinformē par iespējamiem riskiem, ja eh, sievietes plāno iegādāties šādus implantus. Ir jābūt atbilstošam medicīniskam skrīningam, lai konstatētu agrīnus bojājumus. Uh, kas eh, liktu eh, šiem implantiem izjukt. Tāpat arī ir būtiski nodrošināt to, ka tiek sniegta nepieciešamā informācija par procedūru izmaiņām, un tas ir jādara savlaicīgi. Mums ir arī jānodrošina tas, ka uh, sieviešu rīcībā nonāk informācija par uh, šiem implantiem, par iespējamiem riskiem un arī par to, cik bieži jāveic pārbaudas un kuros gados. Tāpat arī uh, jāpanāk, lai tiktu samazināts, cik vien tas ir iespējams, risks, ko rada šādi implanti. Paldies, dalīkungs! Paldies, priekšsādātāji! godātie parlamenta locekļi, pēdējo 20 gadu laikā medicīnas ierīces regulējošā sistēma ir kopumā sekmējusi e, drošas, uzticamas un efektīvas ierīces, un ir arī nodrošinājusi nepieciešamo elastību e, šiem izstrādājumiem. Šī sistēma ir e, parādījusi sevi kā rentablu un kā labvēlīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Vairākus mēnešus pirms PIP gadījuma komisija pārskatīja eh, medicīnisko ierīču direktīvu, jo mēs konstatējām, ka uh, tai bija jāveic virkne uzlabojumu. Šis PIP gadījums patiešām ir šausminošs. Tā ir krāpniecība, kas eh, netika pamanīta eh, pateicoties eh, tiesību aktu nepilnībām. Un šis gadījums ir norādījis uz virkni nepilnību tiesiskajā ietvarā, lai varētu operatīvi reaģēt uz pacientu bažām. Es esmu parlamentam paziņojis par virkni pasākumu, kas ir jāveic nekavējoties sadarbībā ar dalību valstīm, pamatojoties uz pašreizējiem tiesību aktiem. Uh, Tostarp ir jāpadara stingrākas eh, tirgus eh, kontrolas, lai garantētu medicīnas iekārtu drošību, jo īpaši tas attiec uz augsta riska iekārtām. Es esmu rakstījis eh, visu dalību valstu veselības ministriem, lūdzot viņu atbalstu, un šobrīd mēs tiecamies īstenot šos pasākumus. Runājot par ilgtermiņa darbībām, pārskatīta, pārskatīta medicīniskie tiesību akti, uh, tiek gatavoti komisijā, un uh, tajos tiks uh, ņemts vērā arī šīs gadījums. Komisija uh, ir apņēmusies pieņemt tās priekšlikumu pēc vasaras brīvdienām. Ir iecerēta virkne uzlabojumu šajā sistēmā, lai varētu izvairīties no gadījumiem, kas ir līdzīgi šim implantu gadījumam. Tostarp mēs vēlamies pastiprināt uh, at, atbilstošo iestāžu funkcionēšanu un uzraudzību, un tas ir jādara saistībā ar uh, augstiem standartiem, kas ir vienot visā Eiropā. Mēs vēlamies, lai kompetentajām iestādēm tiktu piešķirta ietekmīgāka loma gan pirms, gan pēc tirzniecības stadijām. Šī sistēma var dabu, darboties efektīvi tikai tad, ja mēs optimāli izmantojam ierobežoto ekspertu loku, uh, Tas ir iespējams, ja komisija paredzēs pirms tirgus eh, pārskatīšanas mehānismu attiecībā uz augsta riska iekārtām. Šis mehānisms ļaus dalību valstu ekspertiem pārbaudīt informēto iestāžu izvērtējums pirms eh, zināmas iekārtas nonāks tirgū. Priekšrocības, ko mēs tādējādi iegūsim, būs divējādas. Pirmkārt, tiks nodrošināts eh, vienots izvērtējums informētajās iestādēs, jo īpaši attiecībā uz klīniskiem apsvērumiem. Otrakārt, dalību valstis varēs iegūt informāciju par produktiem, kas ienāk tirgū, tādējādi nodrošinot mērķtiecīgas šo produktu pārbaudas. Šis mehānisms rada priekšrocību, ka nedaudzie resursi un zināšanas, pieejamie resursi un zināšanas tiek izmantoti proporcionāli un efektīvi. Uh, pastiprinot uh, tirgus uzraudzību. Visu beidzot, mēs vēlamies uzlabot medicīnas iekārtu izsekojamības prasības, jo īpaši atti ar unikālu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu. Pēc PIB gadījuma komisija veica medicīnisko iekārtu tiesību aktu izturības pārbaudi, lai mēģinātu konstatēt iespējamās nepilnības un raudzīties, kā šos tiesību aktus pārskatīt. Šo pārbaužu rezultātā komisijas priekšlikumā tiks iekļauti papildu pasākumi. Šie priekšlikumi attieksies uz informēto iestāžu revīzijas darbībām, jo īpaši tiks uh, domāts par uh, spontānām vizītēm pie ražotājiem. Informācija tiks izplatīta arī par šādu pārbaužu negatīviem secinājumiem. Tāpat arī ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu ziņošanu par negadījumiem, jāinformē pacienti, un tas ir jādara, piemēram, ar implantu kārtīšu palīdzību, kurās būs visa nepieciešamā informācija, un es uzskatu, ka tirgus caurskatāmība ir jāuzlabo, nodrošinot visām interesētajām pusēm vajadzīgo informāciju ne tikai uh, par izmaksām un ieguvumiem, kā Magavins kundze sacīja, bet arī par ilgumu, izturību un arī sekām, ko šādi implanti vai citas ierīces var radīt jo te nav runa tikai par implantiem, bet arī par citām izmantotām ierīcēm. Un es uzskatu, ka ir jāsaprot eh, arī visas negatīvās eh, sekas, kas var rasties no šādu ierīču izmantošanas, jo daudz cilvēku domā, ka ja reiz viņi ir eh, ļāvuši sev ievietot šādu ierīci, tas notiks tikai reizi mūžā un iestāsies miers, bet tā nav. Un mūsu pacientiem, mūsu patērētājiem ir jāizsniedz šādas kartes, ja viņi tiek pakļauti procedūrai, kurā tiek izmantot šādi implanti. Pacientu informētība tādā veidā tiktu ievērojami uzlabota. Eiropas parlamenta deputāti Es uzskatu, ka ieplānotie pasākumi kopā ar papildu pasākumiem ir, kas atzīt par nepieciešamiem pēc izturības pārbaudēm, ievērojami uzlabos rezultātu, veicinās inovācijas un panāks, ka Eiropas tirgu nonāks tikai drošas medicīniskas ierīces, kas kalpos par labu Eiropas iedzīvotājiem. Es esmu pierakstījis Okonī kundzes eh, sacīto un arī citus argumentus, un šie argumenti tiks iekļauti komisijas priekšlikumā, ar kuru mēs nāksim klajā pēc vasaras brīvdienām. Paldies! Per, uh, PP, Gard... Un tagad ETP vārdā Kartīnī kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies komisāra kungam! Jūs eh, teicāt nozīmīgas vietas, lietas, eh, eh, kurām var tikai piekrist. Es domāju, patiešām ir satriecoši, kā teica komisārs, par to, ka mēs savās valstīs piedzi, uzzinām par tik daudzām sievietēm, uz kurām attiecas šis skandāls, bet tāpat ir skaidrs, ka šis e, skandāls norāda uz nepieciešamību, cik svarīgi ir izvērtēt Eiropas Savienības likumdošanu attiecībā uz medicīnas iekārtām. Diemžēl šis krāpšanas gadījums liecināja par nepilnībām, ar kurām mums ir jāsaskaras. Mēs runājām par to, ko arī komisārs ļoti labi pieminēja, un tāpēc es īsajā laikā nemaz vairs neiet, ne, neiedziļināties detaļās. Es domāju, ka ir jādara patiešām viss, lai mēs uh, varētu saviem iedzīvotājiem piedāvot vis, piedāvāt vislabāko, darīt vislabāko, bet eh, šis skandāls mums arī ļoti daudz ko iemācīja. Tas var būt arī punkts, lai iet tālāku soli uz priekšu. Un es pievienošos manai ko, savai kolēģei Ir svarīga komunikācija, pacientam sniegtā informācija. Te mums ir vēl ļoti daudz trūkumu, jo tiek runāts tikai par pozitīvajiem aspektiem. Visi izliekas, ka būs mūžīgā jaunība, mūžīgā skaistība. Nav protēžu, kuras, nav, bez, kuras būtu bez riska. Tas ir jāapzinās, ja mēs. Uh, runājam par skaistumu ķirurģiju. Tas mums ir jāsaka sievietēm, jaunietēm, kuras izšķiras par šādām operācijām agrīnā jaunībā. Un eh, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, tam veltītu savu laiku, kura nav nemaz tik daudz. Mums jākļūst aktīviem. Minūti. Paldies! Parņokungs, divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Mēs zinām, ka pirms kādu laiku notika Eh, ombuda kon, eh, skandāls un tagad ir šī, šo te implantu skandāls. Kā jūs, komisāra kungs, teicāt, nedarbojas Eiropas sanitārā drošība. Tas tiešām ir skandāls. 14 gadus ir vilgusi krāpšana no 96. līdz 2010. gadam. 100 tūkstoši protēžu staigā pasaulē ir 8, miljo, 8 tūkstoši nāvis gadījumi gadījumi, vairāk kā 3000 sūdzību iesniegtas. Tas ir tiešām šokējoši. Amerikas šī te veselības aģentūra, paldies Dievam, mūs darīja uzmanīgus uz šo te problēmu Francijā un Lielbritānijā aģentūras neko nav darījušas. Kā tās ir pieļāvušas šādu milzīgu krāpšanu? Tas tiešām ir dramatiski, bet šī drāma liek mums domāt par Eiropas kontrolas sistēmām, par dažādām medicīniskām precēm. Jūs, komisāri, jau to paskaidrojāt. Uh, Komisāra kungs, mums ir jāveido jauna kontrolas sistēma, tā lai izvairītos no skandāliem nākotnē. Ir nepieciešama pilnīgi jauna sistēma. Jūs teicāt, ka rudenī tā tapšot, šie tiesība akti tapšot. Es esmu rezolūcijas līdzautors. Es, protams, esmu apmierināts ar šo jūs paziņojumu, taču komisāra kungs, šķiet, ka jūs ņemsiet vērā daudzas no mūsu bažām kas parādās arī šajā rezolūcijā. Tad kādēļ jūs šeit runājāt par šo nepieņemamo izņēmumu? Daudziem parlamentāriešiem šis izņēmums ir nepieciešams. Ir nepieņemams. Kādēļ jūs nevēlaties izveidot atļauju sistēmu dažādām medicīniskām sistēmām, kas ietilps trešajā klasē? Tā ir riskantākā medicīnas produktu klase. Dalīkungs, es gribētu dzirdēt jūsu pozīciju šajā jautājumā. Lūdzu, paskaidrojiet to. Lielas paldies! Aldi politiskās grupas vārdā uzstāsies Bilbao Barandikas kundze. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribētu, lai tiktu pārskatīti Eiropas tiesību akti par implantiem un lai tie tiktu ieviest saskaņā ar mūsu rezolūciju. Tā patiešām ir šausmīga krīze ar šiem te silikona gēlu Eh, krūšu implantiem mums ir ārkārtīgi daudz sūdzību, ir jāuzlabo ļoti daudz lietas. Nu, piemēram, agrīnās brīdināšanas sistēma jāievieš Eiropā šādām problēmām. Nepieciešams uzlabot arī tehniskās procedūras attiecībā uz uh, Eh, protēžu atlasi, certificēšanu un lietošanu. Tie, kas pārdod šīs protēzes, arī tiem ir jāpārbauda. Viņiem jābūt ir kvalificētiem pārdošanas aģentiem. Līdz šim viņi nav vēlējušies sadarboties. Mums ir jāmēģina izstrādāt jaunu kontrols mehānismu šo te protēžu pārdevējiem. Es gribētu vēl piebilst sekojošo. Eiropā šobrīd ir krīzes situācija. Šis jautājums, veselības jautājums Eiropiešiem joprojām ir ļoti svarīgs. Ir svarīgi, lai PIP un citu uzņēmē ražotie produkti tiktu kontrolēti ļoti pamatīgi. Ja tas būtu noticis līdz šim, tad Mm, šis uzņēmums nekad nebūtu pārdevis tik daudz savas produkcijas, un ļoti, daudz sievietes, ļoti daudzām sievietēm būtu aiztaupīts tās ciešanas, kuras viņām tagad tika uzliktas. Eiropas komisijas uzdevums ir ļoti steidzami izveidot kontrolas sistēmu šāda veida medicīniskiem produktiem. Tas jādara sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Tādējādi jūs pildīsiet mūsu rezolūcijas. Ceru, dalīkungs, ka jūs pildīsiet savus solījumus. Paldies! Paldies! brīvā mikrofona procedūra Maginas skundze. You, um... Paldies, priekšsādātāji. Šīs ir ārkārtīgi svarīgas debatas. Un, kad runājam tieši par šo konkrēto skandālu, tad jāatzīst, ka Eiropas medicīnas iekārtu nozara ir bijusi ļoti novatoriska un ir lielā mērā palīdzējusi pacientiem. Tāpēc atzinīgi vērtēja līdzsvaroto komisijas pieeju attiecībā uz pašreizēju reģistru uzlabošanu. Esmu pret septīto punktu šai dokumentā, jo domāju, ka tas būtu pārliecīgi un tas, zināmā mērā, atņemtu nozarei iespējas kļūt, nu, turpināt būt novatoriskai. Es domāju, šeit ir jāpanāk līdzsvars starp to, kas ir nāk par labu pacientam un iespēju uzlabot dzīves kvalitāti tiem, kam tiešām ir vajadzīga šīs medicīniskās iekārtas un aprīkojuma. Un tagad gribētu mazliet runāt par kādu pilnīgi citu tēmu, turpināt to, ko teica Makevans kundze. Mums ir bijušas debatas par sieviešu ģenitāliju mutilāciju izkropļojumiem, un tagad lūk runājam par krošu implantiem, un reizēm jāsaka, tos izmanto pavisam jaunas meitenes, kas pašas izvēlas šādu procedūru un atklāt sakot nesaprot, kādas sekas varētu būt šādām operācijām. Un lai arī šīs abas debats it kā nav saistītas, tomēr šķiet interesanti, ka par abām runājam tieši šovakar. Bet mans galvenais e, punkts, ko vēlēšu uzsvērt, ir tie cilvēki, kas izmanto šos krošu implantus un kur dzīve ir uzlabojusi šī medicīnas iekārtu nozara, e, ir viņu intereses jāņem vērā. Jābūt labākam regulējumam, nenoliedzami, bet nedrīkstam nosmacēt novatorismu. Un šis otrs jautājums par ko, šiem konkrētiem klošiem implantiem ir pelnījis pavisam citu, uh, citas debates, un te mums vajadzētu izglītot sabiedrību tos starp šīs jaunās meitenes. Paldies, ceru, ka tam radīsim laiku. Paldies, saka priekšādātāja, tālāk Regners kundze. Herr Kommissar. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, es gribēju izmantot iespēju, lai atgādinātu jums par regulu, pie kuras tiek strādāts, kuru katru brīdi darbs pie tās noslēgsies. Bet ja mēs runājam par eh, šiem krūšu implantiem, eh, mēs saprotam, ka realitāte ir apsniegusi eh, realitāti. Tā ir regula Brisele 1 par tiesas spriedumu atzīšanu komerci komerclietās un civillietās. Austrijā vismaz 60 sievietes ir cietušas šo bojāto silikona gēla implantu dēļ, un viņām bija grūti arī vērsties tiesā. Viņām neizdevās e, iesniegt sūdzību, jo attiecīgā regulā tam nebija paredzēti tiesiskie instrumenti. Mums ir jāparūpējas par šo upuru dzīvi, gan par šīm 60 sievietēm, gan vis, visām pārējām, lai viņas varētu vērsties vērsties tajā piekritīgajā tiesā, kur ir viņām vissimpatizējošākā uh, likumdošana. Un īstenībā, ka runājot par patērētāju aizsardzību, ir jāsaprot, ka šajā jomā vēl pastāv ārkārtīgi daudz neaizpildīto vietu. Paldies! Un tagad ir Goins kundze. Gracias, eh, Lielas paldies, priekšādātāji, godētie kolēģi, komisārkungs. Šeit runājam par milzu skandālu skandālu, kas saistīts ar PIP ražotām krūšu implantiem, kur izmantots industriālais silikons. Runājam arī par to, cik daudz kaitējumu, cik daudz postu nodarījuši šie implanti jaunietēm un sievietēm vispār. Viņas nezināja, kas tiek likts viņu ķermeņos, viņam pietrūka informācijas par šo implantu sastāvu, un tāpēc ir vajadzīgs vairāk tiesību akti, bet vajadzīga arī vairāk kontrols, vairāk uzmanības un, protams, daudz vairāk informācijas, jo šie implanti ietekmē vairāk kā 13. Uh, 13, 30 tūkstošu cilvēku Eiropas Savienībā, un Viņi izmantoja šādus produktus, kas nebija atbilstīgi visiem veselības standartiem. Patērētāji un pacienti, kas izmanto šīs, šos implantus, protams, viņiem ir tiesības tos izmantot, bet viņiem bija tiesības arī saņemt informāciju par to, kas tiek ievietots viņu ķermeņos, lai viņi zinātu, kādu risku viņi uzņems. Jo šobrīd tie, kas izmanto šīs, konkr šos konkrētos implantus, izmanto tos ne jau tikai to izskata pēc, bet tie, viņi, viņi taču domā arī par to, kāda būs viņa veselība. Paldies, tālāk, Tarabels kungs. Euh, Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, es domāju, ka šeit ir nepieciešams uh, varas iestādēm izskatīt šo jautājumu, jo upuriem ir nepieciešams, lai tiem piedāvā risinājumu. Ir jāizveido uh, komisija, kas pētītu visu šo jautājumu tie ķirurgi, kuriem ir jāizņem šīs te defektīvās uh, protēzes, vēl nav nozīmēta. Žils par jo šeit um, atgādināja drausmīgus skaitļus, kas liecina par to, cik daudz upuru ir uzņēmumam PIP. 13. janvarī es jums uzdevu jautājumu. Jūs atbildējāt, ka tiesību akti par dažādiem implantiem vai injekcijām esot. Uh, opcija, ko 2008. gadā komisija ir uzsākusi, uzsākot konsultācijas sistēmu. Cik tālu pavirzījies šis konsultāciju process attiecībā uz medicīniskiem produktiem? Cik plaša būs esu spēkā esošo direktīvu darbība attiecībā uz dažādiem estētiskiem produktiem? Paldies par atbildi. Grazie, la parola. Paldies, saka priekšādētā, tālāk dosim vārdu kolēģē Kālempahai. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, es gribēju turpināt kolēģu teikto. Mēs runājam par eh, medicīnas izstrādājumiem, un es domāju, ka ir jābūt ārkārtīgi stingrām kontrolēm un standartiem, un ir jāsniedz pietiekam daudz informācijas patērētājiem bet es domāju, ka eh, īstenībā eh, daudzi krūšu implanti netiek ielikti medicīnisku apsvērumu dēļ, bet tiek izmantoti tieši plastiskajā, estētiskajā ķirurģijā. Tas ir milzīgs tirgus, kur apgrozās milzīgas naudas summas un gribēju papildināt Lindas Makēvanas teikto. Ir jāsaprot, ka arī medicīnas nozarē nodarbinātajiem ir jāuzņemas eh, sava atbildības daļa. Ļoti daudzām daudzām Eiropas Savienības sievietēm ir nepareizi izpratni par savu izskatu. Viņām šķiet, ka tikai eh, ar implantu palīdzību viņas kļūs par eh, īstām sievišķīgām sievietēm. Un 22% sieviešu Eiropas Savienībā, īpaši jaunas meitenes, cieši no dažādiem eh, no dažādām ēšanas slimībām, ar ēšanu saistītām slimībām, un tas, protams, ietekmē viņu pašapziņu, un Jāsaprot, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem jutīsies labāk tikai ķirurģiskas iejaukšanās rezultātā. Tādēļ mums ir jāpadomā par labāku veselības profilaksi un vajadzētu beidzot lauzt šos stereotipus. Paldies! Grācie! Lielas paldies, saka priekšādātāja, tālāk Sinklērs kundze, lūdzu! Paldies, priekšādātāji! Šis jautājums radies tāpēc, ka Francijas varas iestādes nav spējušas eh, regulēt konkrēto nozari. Nu, tā ir viņu parastā attieksme pret uh, regulējumu, ko, piemēram, pieņem citas valsts. 2000. gada uh, jūnijā, piemēram, tika publicēts brīdinājums par to, ka varētu būt problēmas ar šādu uh, implantu ražotāju. Franču varas iestādes toreiz nepievērst tam nekādu uzmanību. Tās veselības varas iestādes neņēma vērā šo 175 lapušu garo ziņojumu, kas tika, kas tika izlaists, piemēram, jau, jau vēlāk Francija parādīja, ka tā nespēja regulēt šo tirgu un nespēja īstenot vietējas, vietē mērogu inspekcijas. Un šīs te neverības rezultātā sievietes e, plašā mērā cietušas no šiem krūšu implantiem. Es domāju, ka vajadzīga plašāka komunikācija ar ķirurgiem, ar, apkalp, ar veselības aprūpas personālu, tāpat informācijas sievietēm un daudz augstākas kvalifikācijas normas medicīnas personālam. Paldies, saka priekšādātāja. Tālāk došu vārdu komisāram Dalī. Well, thank you. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, protams, gribēju pateikties arī visiem, kas piedalījās debatēs. Jautājums nu diena ir ļoti nozīmīgs. Visi varam būt viensprātis, ka pacientu veselība ir mūsu galvenais rūpju bērns, tad, kad sagatavojam politiskās vadlīnijas. Un, protams, Tieši pie tā mēs strādājam, tad, kad uh, runājam par pietiekam elastīgas sistēmas izveidi, proti tādu sistēmu, kurā inovācijas būtu pieejamas visātrāk, lai pacienti arī tās varētu saulaicīgi baudīt. Tikai tādā veidā var piedāvāt pietiekam labu veselības aprūpu mūsu patērētājiem Eiropas Savienībā. Lai inovatīvs produkts varētu izmantot jau pēc iespējas ātrāk, uh, Eiropas Savienībā inovācijas eh, nonāk eh, tirgū par trim gadiem vēlāk nekā, piemēram, Amerikā. Un īstenībā, kad Parņo kungs man vaicāja, kādēļ Es uh, uh, nepieprasīšu brīvu mārketingu un preču ātrāku pieļaušanu tirgu. Es uh, to nedarīšu tādēļ, ka man nešķiet, ka tas būtu pats prātīgākais, ko darīt. Eiropas Savienībā jau ir aprobēta pietiekami laba sistēma, un mēs gribam, lai tā nākotnē strādāt vēl labāk. Mēs garantējam to, ka visas iestādes, kas šajā darbā ir iesaistīts arī autorizācijas pieļaušanas procesā, sadarbosies pēc iespējas labāk, un tā ir likumdošanas pakete, ko mēs padomēji un parlamentam. Summer. And, uh, Piedāvāsim nekavējoties pēc vasaras atvaļinājuma laika. Tarabels kungs, tāda ir man pozīcija. Mēs esam darījuši pietiekami daudz, esam veikuši pētījumus, mēs esam arī veikuši izmēģinājumus tieši PIP eh, implantu dēļ, un pēc vairākiem mēnešiem piedāvāsim arī attiecīgu lūgumdošanas priekšlikumu. Kad mēs runājam par uh, atļauju izsniegšanu, uh, tad gribēju teikt, ka Eiropas Savienībā ir jāsaglabā pietiekama augsts elastības līmenis. Un, ja cilvēki piedalās šajos procesos, ir jāparūpējas, lai tās būtu mūsu gaišākās galvas. Un informēsim arī dalību valstis par uh, to, kas notiek uh, iekšzemē. Un Eiropas Savienībā ir ekspertu grupa, kas parūpēsies par to, lai standarti visā Eiropas Savienībā būtu pietiekami eh, konsekventi. PIP implantu lietai nav nekāda sakara ar atļaujām. Īstenībā tā bija krātniecība, kas būtu varējusi notikt, un tā būtu varējusi notikt arī pat tad, ja spēkā būtu ārkārtīgi stingra autorizācija. PIP implanti ļoti labi uzrādīja vājās vietas, kas joprojām pastāv eh, dažādās procedūrās. Varbūt, ka īstenošana šeit piekliboja vairāk nekā tieši likumdošana un tirgus kontrole pēc autorizācijas nebija pietiekami laba. Kā jau daži no jums minēja, dalību valstu kompetentās iestādes vienkārši bija pārāk eh, nevīžīgas veicot eh, medicīnas iekārtu kontrols, un īstenībā tas bija tas, kas nogāja greizi. Ir vienkārši neticami Es īstenībā pats esmu grāmatvedis pēc profesijas, pēc izglītības. Visas revīzijas, kas tika veiktas, ko veica attiecīgās iestādes, informācija tika saņemta jau divus mēnešus iepriekš. Un mēs to pieprasījām uh, saskaņā ar jurisdikciju un es uzrakstīju dalībvalstu iestādē. Um, uh, ka šādi nepieteikti auditi, jeb revīzijas nedrīkst notikt. Šādi ir nepieciešams, šādas inspekcijas ir nepieciešamas un uh, mums nevajag gaidīt divus gadus, lai uh, spēkā stātos likumdošanas process. Mēs uh, turpinām pieprasīt caurskatāmību, nevien runājot par informācijas sniegšanu un, ja tiek runāts par procedūrām, ir jāievēro arī piesardzība un uh, farmakovigilance. Uh, Ja notiek kādas problēmas vai ir grūtības, izmantojot dažādas medicīnas iekārtas vai produktus, tas noteikti ir jāpaziņo centrālajai iestādēji, lai varētu izveidot pēc iespējas labāku un pārskatāmāku datu bāzi, lai mēs varētu spērt tos soļus, kas ir nepieciešami ir jābūt arī medicīnas iekārtu izsakojamības sistēmai. Mēs jau to esam piedāvājuši. Un esmu patiešām gandarīts, ka šāda doma izskanēja arī jūsu zālē. Tātad visu medicīnas iekārtu izsakojamība ir viens no galvenajiem principiem priekšlikumā, pie kura tieši tagad strādājam septembrī mēs pie tā atgriezīsimies. Mūsu priekšlikums tad būs pietiekami labi pārdomāts, ļoti nopietni uzlabojot drošumu nepārspīlējot un nereaģējot neatbilstīgi uz dažādiem incidentiem. Mums ir jāatrod Mē, mums ir jādara savs darbs nevis pašmērķa labā, bet lai patiešām sasniegtu rezultātu. Un jāsaka, ka PIP implants nonāca tirgū tādēļ, ka tirgū nebija pietiekams stingras kontrolas kolēģi, tādēļ mums ir jāparūpējas par pietiekami labu un stingru eh, tirgus kontrols procedūru, kurai garām nepaskries eh, nepamanīt neviena sīkākā kļūma. Paldies komisāra kungam, turpin priekšsēdētāji. Esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu, esam beiguši debates un eh, rītdien notiks balsojums un tas notiks.